ka Juans Fernando Lopes Aguilārs ir izstājies no sociāla demokrātu grupas un kļuvis par pie politiskām grupām nepiedarošu deputātu, sākot ar šī gada 15. aprīli. Ejam tālāk. Nākamais